līdz viņiem vismaz var uzdot jautājumu. Yes, yes, Mrs. Regner, you are... Jā, Regners kundze, jums pilnīgi taisnība. Kungiem vienmēr būtu jāuzgaida un jāuzklaus um, kundze jautājums. Nu, bet joks pie malas jums ir pilnīgi taisnība. Deputātiem ir jāuzgaida, un ja ir prasība vēl mums dot jautājumu zilās kartītes procedūras ietvaros, tad tas ir jādara. Mēs, protams, ņemsim vērā jūsu piezīmi un attiecīgi rīkosimies. Cienījamie kolēģi! Nav iespējams uzsākt balsošanu, jo šobrīd tiek eh, sagatavota balsošanas sistēma. Mums nepieciešams vēl pāris sekundes laika jo mūsu vidū šodien ir jauns deputāts un attiecīgi ir jāpiemēro sistēma šīm jaunajām izmaiņām. Šobrīd viss ir sagatavots un mēs varam sākt balsot. Pasamos a votar el informe del señor Kirkop. Sāksim balsot un vispirms Kirkop kungs ziņojums. Īslandes, Lichtensteins, Norvēģijas, Šveicis un Schengens akī. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad Bereses kundzes ziņojums dalībās nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Personāla balsojums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Balsošana beigusies. Where is indicated the vote? Yeah. Ah, here. Queda aprobado 500. Pieņemts. 591 balss pār. Pārējām tālāk pie mm, ieteikumu otrajam lasījumam par um, padoms nostāju Bereškundze. Paldies, priekšstādātāji! Mēs balsosim par Sigerskunga eh, ziņojumu un kolēģu vārdā, un jo īpaši nodarbinātības un lauksaimniecības komitejas eh, deputātu vārdā mēs vēlētos no, norādīt uz to, ka mēs piekrītam šim pagarinājumam saskaņā ar vienošanos padomē par to, ka eh, šī palīdzība vistrūcīgākiem tiek sniegt vēl divus gadus. Bet šī vienošanās padomē tika panākt, un mēs vēlētos zināt, padom, kāda ir padomas vīzija par šīs programmas nākotne. Turpmāk, paldies. So, you... Komisāra kungs vārds jums, priekšstādētāja kungs godātie deputāti Berešas konce. Es esmu pārliecināts, ka jūs ziniet, ka daudz gadu finanšu ietvers, kas tika apstiprināts 2011. gada 29. jūnijā, paredz ka Pārtiks izdalīšana vistrūcīgākajām personām turpmāk tiks finansēta no pirmās sadaļas, jo tas ir, panāku, tas ir pasākums eh, nabadzības samazināšanai. Eiropas komisija atbilstošā laikā realizēs savas iniciatīvas tiesības, eh, lai, eh, tītu, lai realizētu AMMF diskusiju iznākumu. Paldies! Okay. Paldies! Lielas paldies! Tālāk pārējām pie Otāt ietiekam otrajam lasījumam padomas nostāja par pārtiks izliešanu vistrūcīgākajām personām savienībā. Sekerska kungs ir referents, nav grozījumu. Padomas nostāja tiek pieņemta. Tālāk. Ieteikums otrajam lasījumam padomas eh, nostāja radiofrekvenču spektra politikas jomā Hokmāra kunga ziņojums. Balsosim par pirmo grozījumu. Personālais balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. gr pirmais grozījums norēdīts. Tas nozīmē, ka padomas pozīcija ir pieņemta esošajā redakcijā. Pārējām tālāk pie Nikolsona kunga ziņojuma līguma attiecības pienu un pienu produktu nozarē. Vispirms balsosim par pirmo kompromisu grozījumu. Kurš par? pret atturas pieņemts. Tālāk balsojām par visu priekšlikumu kopumā. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk balsojām personāla balsojumu. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts ar uh, lielu balsu vairākumu. Tālāk Ilčevkunga ziņojums. Uh, grozījumi reglamenta 48. pānta 2. punktā attiecībā uz patstāvīgajiem ziņojumiem. Mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums šajā balsojumā. Piektais grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Y se aprueba por mayoría. Pieņemts ar kvalificēto balsu vairākumu. Pārējām tālāk. Pie lēmuma priekšlikuma bez grozījumiem. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie rezolūcijas eh, priekšlikuma no Ekon komitejas par stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Norādīts? Tagad balsosim par ceturto punktu divās daļās. Kurš pār par pirmo? Pret? Atturas? Pieņemts otrā daļa par? Pret? atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta. Tagad balsojam par otro grozījumu. Kurš pār? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot par otro grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārliecinoši. Tālāk balsojam par 9. punktu divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, norēdīts. Labi, pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Sākam balsot. I think it was rejected, not clearly. Yes, yes, yes. Beidzam balsot. Jā, norādīts. Ejam tālāk. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Par 11. punktu balsojam. Septītais ievilkums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 11. punkts, 7. ievilkums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad pārējām pie ceturtā grozījuma. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Balsojam par 12. punktu. Tas ir atsevišķi balsojums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta ar 515 balsīm pār, 120 pret, 52 atturējušies. Tālāk, Kornelisens kundzes ziņojums, nodarbinātības un sociālajie aspekti 2012. gada izaugsmas pētījumā. Balsojam par sesto punktu divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. P septītais punkts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņēmts. Otrā daļa par. Otrā daļa ir personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot otrā daļa pieņemta, trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par 18. punktu personālais balsojums, sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, 19. punkts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa par to balsojām personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Trešā daļa pieņemta. Tālāk balsojam par 29. punktu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 49. punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējām pie Kozesa kunga ziņojuma par ieguldījumu 2012. gada izaugsmes pētījumā. Pirmais grozījums, kurš par? pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad Balsojām par rezolūciju kopumā, par, pret, atturas, pieņemts. Pasamos a las explicaciones de voto. Līdz ar to varam sākt balsot.